ir debates par vienādiem noteikumiem un vienotu procedūru. Kredīs tiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējumu mehānismu un vienotu banku noregulējumu fondu. Šeit būs runa par sarunu iznākumu.